Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Vēlos sākt sanāksmi. Next item on the... Darba kārtībā nākamais punkts ir ziņojums par koordinatoru sanāksmi. Kā arī referenti iecelšana, lēmums par piemērojamo procedūru. Tātad par koordinatoru lēmiem. Par Eiropas kaimiņattiecību instrumenta lēmuma, eh, izveidas eh, lēmumu mēs nekādu atzinumu nesniegsim. Eh, tad par iepirkumiem, transportu, pasta jomā un valsts iepirkumu jomā mēs koordinatoru nolēmām šos divus atzinumus apvienot kā vienu apie eh, atzinumu, un zaļo grupa, eh, no viņiem nāks atzinuma sagatavotājs. Tad par koncesiju līgumu piešķiršanu koordinatori nolēma sagatavot atzinumu par to, eh, to darīs goja grupa. Par 2013. gada trešās iedaļas budžeta prioritātēm komisija varbūt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 as a, a, a, to limit, but in, in environmental issues and also the, the surveillance issues, EMSA has been very, very good. Pollution response. Uh, Ļoti veiksmīgi strādājas arī attiecībā uz piesārņojumu novēršanu, bet pavisam nesen mums bija padomē diskutīja par EMS mansā, mandātu paplašināšanu un Līdz šim tas ir bijis ļoti ierobežots. Bet entuziasms pār, eh, no dalībvalsts puses šajā jautājumā arī ļoti ierobežots, man jāsaka. Are... Izmeklēšana. Jā, tas ir Itālijas uh, ziņā, nacionālā iestāžu ziņā. Līdzīgi kā aviācijā saka priekšsēdus. Okay, so. Nu labi, paldies komisāram. Um Tagad es gribu pāriet pie otrās viedokļu apmaiņas daļas, tas ir par lidostu pakotni. Kā došu jums eh, laiku eh, iedzert nedaudz ūdeni, un tad komisāram vārds atkal. Godotie deputāti, priekšsēdētāja kungs, lūdzu tie, kas pamet zāli, dariet to klusām, lai netraucētu mūsu tālāko darbu. Ok, honorable members. Godātie komitejas locekļi. Tātad lidos pakotne. Mūsu mērķis ir labāks lidostas, eh, veicinot to kapacitāti un un uzlabojot lidos kvalitāti. Tātad pagaidīsim. Yeah, evacuation. Vai tā būs evakuācija? Okay. Sāksim ar uh, piešķirto vietu. Um, eh, tad uh, eh, jautājums par šiem slots. Pašreizējā sistēma ir jāpadara efektīvāka. Mūsu noslogotākās lidostas uh, netiek izmantotas tādā veidā, kā tas vajad, vajadzētu būt. Pašreizējā sistēma nav pietiekami elastīga, lai uh, risinātu paaugstinātās attīstības jautājumus, un tāpēc mēs vēlamies uh, paaugstināt uh, šo te piešķirto vietu mobilitāti. Tas nozīmē, ka aviolīnijas savā starpā varēs eh, pirkt un pārdot šīs piešķirtās vietas, slots, jebkurā lidostā Eiropas Savienībā. Un otrkārt, eh, šī tirsniecība nodrošinās to, ka piešķirtās vietas tiek piešķirtas lidostām, kuras tas var vislabāk eh, izmantot. Un, un tādā veidā tiks gūts labums no šiem sastrēgumiem. Un šīs izmaiņas ļaus sistēmai pārdāt vairāk, tad, par 24 miljoniem vairāk pasažieru gadā un tas eh, Eiropas ekonomikā radīs daudz jaunas darba vietas. Tas viss nāk roku rokā ar, ar vajadzību pēc eh, skaidrākas informācijas attiecībā uz to, kurš pārvalda šīs piešķirtās vietas, kurā lidostā. Un vēl viens eh, cits jautājums saistībā ar šo, te, šitam, šo piešķirtajām vietām ir to pārvaldītāju neatkarīgums. Attiecībā uz zemes pakalpojumiem vēlos atgādināt, ka uh, bieži šie pakalpojumi ietekmē uh, lidojumu, uh, un, un tam bieži sekas ir kavēšanās. Un tam ir ietekme tad, uz uh, lidojumu punktualitāti, kā arī uz lidojumu izmaksām. Mēs jau esam izveidojuši veiksmīgu zemes pakalpojumu tirgu uh, Eiropā, kurš e, nodarbina vairāk nekā 60 miljonus cilvēku. Tomēr to ir nepieciešams uzlabot saistībā ar efektivitāti. Avio līnijām ir nepieciešama lielāka izvēle attiecībā uz to, kas sniedz zemes pakalpojumus. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama tālāka liberalizācija uh, zemes pakalpojumu tirgu. Uh, vajadzētu būt vismaz eh, trīs eh, zemes pakalpojumu sniedzējiem eh, katrā lidostā, kurā ir gadā vairāk par pieciem miljoniem cilvēku. Pašiem no tā tikai iegūs. Avio līnijām vajadzētu mm, varēt pašām sniegt zemes pakalpojumus, kas mūsdienās nenotiek. Komisija vēlas, lai būtu lielāka koordinācija starp zemes pakalpojumu sniedzējiem un um, lidostām tomēr eh, lielākai uh, konkurencei nevajadzētu novest pie problēmām. Mēs vēlamies noteikt eh, kvalitātes kritērijas, lai garantētu, ka standarti tiek ievērot. Un pēdējā lieta, par kur vēlēj, vēlējos runāt attiecībā uz uh, zemes pakalpojumiem, ir darbinieki. Uh, augstiem, uh, augsts kvalifikāts pakalpojumiem ir vajadzīgs augsts kvalificēts darbinieks. Nepieciešams, ka nodarbinātībā ir jābūt stabilai. Dalībvalstīm tāpēc vajadzētu Eh, noteikt eh, prasības eh, darbinieku pieņemšanai. Vajadzētu būt arī prasībai pēc eh, eh, darbinieku minimālās apmācības. Nu, tad vēl daži vārdi par eh, troksni. Mēs zinām, ka ir svarīgi aizsargāt mūsu pilsoņus pret lielu troksni satiksmē, jo sevišķi tiem, kuri dzīvo netālu no lidostām. Un vēlos norādīt, ka lēmumi par šo te trokšņa samazināšanu tiem ir jābūt saskaņā ar eh, gan ar iedzīvotāju, kur dzīvo eh, tuvu, tuvu lidostām vajadzībām, gan ar pasažieru vajadzībām. Un tas viss ir jāņem vērā, nosakot eh, trošņu ierobežojumus. Mūsu priekšlikums padarīs vieglāku darbu kompetentajām iestādēm ierobežot troksni un ierobežo tātad pārmērīgs rokšņu līmeņus. Un noslēgumā vēlos teikt, ka uh, aviācijas eh, pakotne padarīs lidostas labākas. Eiropas eh, lidostas ir, ir daļa no pasaules. kaut kādu, eh, tomēr šeit būtu labāka informācijas koordinācija nepieciešams starp parlamentu un koordināciju šajā jautājumā. Komisāra kungam pēc pāris minūtēm mums ir jāpamet, eh, bet eh, viņš tad paliks cik vien, tik ilgi, cik vien tas ir iespējams, un uz jautājumiem tad atbildēs Baula kungs. Laikarīta kungs. Paldies, priekšsēdu komisāra kungs mums ir zināmas šaubas. Šaubas par to, vai šī pakotne tiešām palīdzēs lidošanu lidostas padarīt pievilcīgākas. Runājot par piešķirto vietu regulu vai noteikumiem attiecībās tiem, te ir jāuzdod jautājums, vai tas tiešām viss ir prātīgi. Iet runa par troksni, kur man ir tas prieks būt referentam, atzim, e, tad ziņam sagatavotājiem, te arī ir daži interesanti jautājumi. Galvenais būtu tāds, kāpēc komisija tikai runā savā priekšlikumā par pasākumiem, kas būtu īstenojami nevis par e, e, trokšņu maksimāli pieļaujamos troksni, jo tas jau savstarpēji saistīts. Mums ir pasākumu kopums, C Eiropas komisijā ir liela centralizācija attiecībā uz mm, to viss, kas saistīts ar šīm trokšņiem, bet nav noteiktas maksimālais pieļaujamais troks, troksnis. Vai tas ir saprātīgi? Un tad par šo formulēm, ka dokumentā. E, tad trešais, es atvainojos, trešais, ko es gribētu pieminēt, ir um, lidostās sniegtie pakalpojumi. Šeit maniem politiskās grupas kolēģiem ir būtīgas šaubas, vai šim priekšlikumam vēl ir jēga, jo kvalitāte netiek paaugstināt, manuprāt, drīzāk pat pasliktināt. Būs sliktāk samaksātas darbvietas, eh, sliktāks atalgojums darbiniekiem, viņi nespēs pat ar vieno darbu vietu vairs eh, nodrošināt sev iztiku, un beig beigās rezultātā cilvēkiem vēl arvien biežāk pazudīs uh, bagāžu un tā tālāk, un tas notiek, ja ir padārāk liela liberalizācija Un es nesaprotu, kur ir tic īstenots tas, ko komisija tagad ierosina. Ja jūs gribiet uzlabot kvalitāti lidost apkalpē, tad tas nu nekādu tam nekalpos. Vienīgi šo biznesu uzņēmumu īpašnieki gūs lielāku pēļņu, bet uh, pasažieri un darbinieki visi ir cietēji, un tāpēc komisija es nesaprotu, kāpēc neatsakās no šīm idejām. Paldies, un tagad Maisners kundze trīs minūtes. Paldies priekšsēd. Komisāra kungs, es pilnīgi saprotu, ka komisija sacīja, mēs vēlamies vienota Eiropas gaisa telpa, arī dalībvalsts viss to sacīja, un tādēļ tiek domāts, kā mēs paralēli eh, šos vienotās gaisa telpas izveidēji varam konkurences situāciju un kapacitātes uzlabot. Transport, eh, gaisa satiksmes eh, intensitāte tikai pieaugs, ar to mums jārēķinās. Un kā eh, mēs varam to nodrošināt, lai tas arī turpmāk funkcionētu un kvalitatīvi attiecībā uz piešķirtajām vietām man vismazāk ir šaubas, ka tas tā darbosies. Manuprāt, šeit arī nav liela pretestība bet par to vēl runās Uģes kungs mūsu referents, tādēļ es par to plašāk neizteikšos. Arī šī tirdzniecība ar piešķirto vietu, ar piešķirtām vietām, arī mēs sapratām, ka nav nemaz tik liela problēma. Tad par uh, lidostu sniegtiem pakāpojumiem man ļoti žēl, ka tas tik emocionāli tiek diskutēts. 70% nokavēšanās uh, um, gaisa transportā ir lidostā sniegto pakalpojumu dēļ. Jautājums ir, vai mēs ar uzlabojumiem to uzlabosim. Jensens kundze mūsu grupas bija starpposmu ziņojumu sagatavojas no transporta komitejas, konstatējot, ka dažās jomās lielāka konkurence vēl būtu iespējama, bet citās tiešām vairs nē. Un šeit māma, manā skatījumā galvenais jautājums ir tāds, kādēļ šeit ir tikusi ierosināta regula. Regula ir ļoti neelastīga. Direktīva ir elastīgāks instruments. Tā var vairāk lidostu individuālās e, nosacījums ņemt vērā, un tad pa kvalitātes kritērijiem tie ir saprātīgi, un tam vajadzētu arī kaut kā pozitīvi atsaukties uz uh, samaksu. Nevienmēr realitāte tas tā ir, bet tas vismaz tā varētu būt. Tad treškārt pat troksni. Šeit mūs vāciešiem nākas ar to īpaši saskarties, mums raksta daudz ēpastus, e tādēļ, ka Frankfurts apkaims iedzīvotāji, e, e, jiem šķiet, e, iedzīvotājiem ir daudz sūdzības bažas par to, ka E, izmaksu samazināšanai ir e, galvenais un iedzīvotāju intereses vairs netiek ņemts vērā. Es zinu, ka tiek mēģināts šeit līdzsver ievērot, bet vai tiešām tas, tas arī izdosies ar to, ko mēs šeit lemjam? Jo Frankfurt ir svarīga pārsēšanās lidosta, Un, ja mēs par daudz ierobežosim šo lidostu, tā zaudēs savu uh, eh, statusu un nozīmu, un līdz ar to tiks apdraudēts darbvietas. Bet uh, mēs to, protams, arī gribam iedzīvotājs aizsargāt. Tad, tad te daudz jautājumu vēlaties būs ziņojumi. Lichtenbergera uh, eh, skundas trīs minūtes. Paldies. Pirmkārt gribu sacīt. Daudz pa daudz deleģēto tiesību aktu nepiekrītu, ka. Uh, tas, šis jaunais instruments tika izmantots, lai parlamentam e, līdz lemšanas tiesības atņemtu. Tā to nevar darīt. Otrakārt, pār piešķirtajām vietām. Šeit es redzu divas būtiskas problēmas piešķirto vietu regu, e, regulējumā. Pirmkārt, šeit tiek veicināta monopola izveida. Un Tādēļ ir piešķirtās vietas varbūt drīzāk, e, tātad jāpiešķir vietas, ņemot vērā arī vides e, aspektus, kā piesārņojums, troksnis un tā tālāk, īpaši attiecībā uz lidostām, kas e, ir cieši apdzīvotos reģionos. Tad par pakalpojumiem, kas tik, tiek sniegti lidostās, ne jau lielā konkurence veicinās kvalitāti, bet ja pasažieris cenšas, jūs kā pasažieris cenšaties uh, um, saprast, kur ir pazudis jūsu bagāža, un tad jūs savieno, jūs zvaniet uz kaut kādu numuru, telefonu numuru, un jūs savieno vienreiz, divreiz, septiņreiz, un neviens īsti nejūtas atbildīgs. Tā tas notiek ja e, e, pa daudz šeit tiek mēģināts izmaksas samazināt attiecībā šiem pakalpojumiem. Tas ir man notik vienā lielā lidostā, nevis mazā reģionālā. E, tad par vidas kompetencēm, jo vairāk jūs e, sadaliet tās, e, jo lielāka dezorganizācija būs neviens vairs tam nevarēs izsekot. Un īpaši problemātiski man šķiet jaunā loģika attiecībā uz troksni. Šeit būtu jāņem vērā ne tikai lokāli attie apstākļi attiecībā uz konkurence, tas ir ļoti kritiski un lidostu eh, tuvumā apkaimē dzīvojuši iedzīvotāji, viņu interesē būtu jāievēro. Tādēļ būtu varbūt jānosaka drīzāk stingrāk nosacījumi attiecībā uz reģionālajiem apstākļiem. Bet attiecībā uz Haškits un trešās nodaļas lidostām būtu um, jāpievērš uzmanība arī attiecībā uz lidojumiem naktī. Zināmās lidostās, piemēram, attiecībā uz Vīni, ir liels problēmas Innsbrukai, ņemot vērā tās geogrāfisko atrašanos vēl būtiskāks. Šī pakotne būtu jāsaglabā viengabalājumi, bet attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiek sniegtos, tās sniegti, mums jādomā, vai mēs iesim nākamo soli jo liberalizācija zināmā brīdī vairs neko nedos. Tātad ne tikai lido, liela lidosta ekonomiskās intereses būtu jāievēro, bet arī iedzīvotāja intereses. Paldies, Fosters kundze no ECR grupas trīs minūtes. Paldies, komisār, kungs, paldies, priekšsēdē, kungs, vēlētos uh, tikai īsumā pieskarties uh, eh, jautājumu par uh, lidos pakalpojumu dosē. Uh, protams, ka Apvienotajā karalistē vienmēr ir bijuši diezgan liberāli noteikumi attiecībā uz lidos pakalpojumu uzņēmumiem, un tas uh, mums īstenībā nekādas problēmas nerada. Uh, raugoties no pasažieru skatu punkta, Mums ir zināmas bažas uh, par to, uh, ka uh, apjau līnijām ir jāizmanto lidos pakalpojumu aģenti. Un līdz ar to pasažieri īsti nevar saprast, ar ko viņiem ir jārunā, ir izstāta problēmas. Un Eh, tas eh, izriet no, eh, bieži vien no līguma starp aviolīnijām un lidostu pakalpojumu sniedzējiem, bet domāju, ka jāņem vērā pasažiertiesības. Es neesmu īsti droši, ko nozīmēs šis stabilais darbinieku, darbinieku nodarbināšana. Par to runāsim varbūt vēlāk. Attiecībā uz piešķirto izlidošanas vietu jautājumu. Protams, ka lielākā lidostā, apvienotajā karalistē ir Hītraus lidosta. Uh, Un ar eh, šo jautājumu tur īpaši liela problēma nav. Liel, liel, lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, ko dara pie šī to vietu koordinātori. Ja viņi eh, neveic savu darbu labi, tad eh, vienkārši komisēri ir jārunā ar šiem koordinātoriem un jāgarantē, lai viņi pieņem pareizos lēmumus. Un jautājums par šo tirzniecību ir ļoti pareizs. es domāju, ir jāņem vērā tas, ka ir noteikumi jāmaina un vai pastāv uh, kādas prasības. Jāņem vērā tas, ka. Tad, tad uh, visi strādā 80-20 proporcijā, ja tiek piešķirts viena vieta desmit uh, nedēļās tas ir labi, ja avio kompānijas izmanto pareizi šo te piešķirto vietu, piešķirtās vietas, Un, ja rodas kāds problēmas, kā piemēram eh, vulkāna krīze, tad eh, ir tad, eh, tad jāizmanto šāda galēja metode. Un es domāju, ka tad mēs varam ļoti labi sasādāties ar komiteju, kā liecina pieredze pagātnē. Un attiecībā ar trokšņu līmeņa mm, mm, regulējumu neesmu droši, kāpēc šī direktīva kļuva par regulu, tāpēc, ka šajā trokšņa jautājumā ļoti svarīgs ir subsidiaritātes elements, tāpēc, ka tas atspoguļo to, ka vietējās iestādes nolēma, kas ir svarīgāks tām, eh, to lidostām. Pēdējo gadu laikā eh, tad, vietējās iestādes ir, ir pieņēmušas dažādus lēmumus saistībā ar eh, tad, vietu piešķiršanu. Bet es domāju, ka kopumā trokšņa līmeņu nosacījumi ir labi. Domāju, ka mums ir jāstrādā pie tādām lietām kā sesara. Un nu, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz to, eh, kā viss virzās uz priekšu. Un pēdējā lieta ir eh, atsauce eh, sūdzībām. Mēs zinām, kas ir trešajā un ceturtajā nodaļā. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Es nevēlētos tātad, tātad, lai kādas aviokompānijas tiktu atgrūstas, Bet katrā ziņā ir skaidrs, ka mums būs dziļākas diskusijas, tad, kad mēs strādāsim pie dosiem. Paldies! Un tagad eh, Koločaka kungam tiek dots vārds. Paldies! Eh, komisāra kungs, eh, trīs direktīvas ir svarīgas, bet mums ir jāņem vērā tas, ka Eiropa nav izolēta no citām valstīm. Līdz ar to jautāju, kāda koordinācija e, notiek saistībā ar piešķirto izlidošanas e, vietu piešķiršanu saistībā ar uh, e, trokšņu jautājumu. Jautājums ir par konkurenci, un tad jautājums par lidos sniegtiem pakalpojumiem. Uh, tam ir liela saistība ar izmaksām un resursēm. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šajā sakarā. Jo liberalizācija tātad ar to ir cieši saistīta. Jāatcerās tas, ka pastāv arī noteikumi par darba apstākļiem. Un tie ir skaidri jānosaka. Jāgarantē arī tas, ka eh, visi darbinieki ir pienācīgi apmācīti Mums ir jāgarantē, ka tas eh, notiek. Ir jāsaprot, ka mēs uh, konkurējam ar citiem. Jūs teicāt, ka 30% no gaisa satiksmes uh, iet caur Eiropu, bet kā ar mm, pārējo, uh, pārējiem ir jāizdara spiediens arī uz pārējiem. Komisāra kungs, vai vēlties atbildēt uz pirmā raunda jautājumiem? Es zinu, ka tad jūs dosimies prom un tad pie mums paliks Balvinkungs. Paldies! Mums ir mm, daudz jāstrādā, lai nonāktu līdz tiesību aktiem, līdz ar mums ir daudz iespēju par tiem spriest. Un uh, es uh, lūkšu Baldvinu kungam, aviācijas departamentu vadītājiem, atbildēt uz šo tiesību aktu, jautājumiem par šo tiesību aktu elementiem. Tomēr es vēlētos komentēt par trīs galveniem jautājumiem, kuriem jūs pieskārāties šī dialogu laikā. Tātad atšķir, at, attiecībā uz piešķirto izlidošanas vietu jautājumu. Man. Tātad es nezināju, kas ir šis uh, slot, uh, šī piešķirta aizdošanas vieta. Man bija tāda sajūta, ka tad, ja uh, uh avio kompānija nopērk un, un tad slēdz līgumu ar uh, lidostu, lai tur uh, nolaistos, tad, tad, uh, mm, tad tā saņem visu šos pakalpojumus, bet tā nav, uh, tāpēc, ka uh, šis te, uh, šis, šī te piešķirtā vieta ir uh, uh, nolaišanās un izlidošanas uh, tiesības, uh, un tam nav sak sakara ar pašu tirgu. Ja lidos nav ļoti nostrā, noslogot, tad šī sistēma ļoti labi darbojas, bet ja lidosta kļūst ļoti noslogota, un nākotnē tur būs aizvien vairāk sarežģījumu uh, šo te uh, piešķirto vietu sadalē, tad var rasties situācija, kad ir daudz mākslīgu šķēršļu. Labākam Uh, pakalpojumu izmantojumam. Tātad uh, šo te piešķirto vietu izmantojumam. Un mums šajā sakarā ir divas idejas, um, par kurām diskutēt. Uh, viena ideja bija tad, tad ideja, no kuras mēs no sākuma atteicāmies, tad, tad atcelt šo te piešķirto vietu mehānismu un sākt visu no jauna ar šo izsoles mehānismu. Tomēr tad, tomēr mē, mums tas likās pārāk monstraus priekšlikums. Un pēc tam mums radās ideja eh, par uh, eh, izsolēm tā sauktajām jaunajām kapacitātēm. Tomēr eh, šai idejai bija pretinieki no visu iesaistīto pušu puses, un tas bija pamatot iemeslu dēļ, tāpēc, ka ļoti grūti definēt, kas ir jauna kapacitāte un tā tālāk. Un pēc tam mēs nācām klajā ar priešlikumu, lai būtu šī sekundāra apmācība. Un visi, ja to skaitā um, lidostas un aviokompānijas, ir ļoti apmierināti. Uh, tas prasa zināmo administratīvu uh, stingrumu uh, izlidošanas vietu piešķīrumā bet eh, tad mēs esam droši, ka nebūs eh, situācija, ka kāda aviolīnija X eh, patur savus izlošanas vietas tikai tā iemesla dēļ, ka tās būs nepieciešams nākotnē. Un, un, un, un tātad subsidiārās, subsidiāri uzņēmumi nevar sākt darboties, tāpēc, ka avio kompānijas ir aizņēmušas šīs vietas. Uh, Un tad, tad eh, procentu jautājums eh, ir, eh, ir diskutējums, mums ir daudz iespējas par to runāt. Un jaut, otrs jautājums ir lidos pakalpojumi, kā jau es teicu, un kā jau minēts paziņojumā. Trīs, četrus kavēšanās gadījumus izraisa lidos pakalpojumi, tā ka tā ir problēma. Un lidos pakalpojumu kvalitāte ir ļoti atšķirīga lidostās. Eiropas teritorijā ir liels atšķirības organizācijas ziņā. Mēs uh, uzskatām, ka ir iespējams uzlabot situāciju, lai tiktu radīts lielāks uh, struktūrālais potenciāls un uh, notiktu, izvēr, notiktu izvērāšanās no kavēšanās gadījumiem. Un es priecājos, ka tas ir iekļauts priekšlikumā. Tad pirmkārt, kvalitātes prasību standārti. Daudz no jums teica, un es tam pilnībā piekrītu, ka nevajadzētu būt sacensībai par cenām, ir, ir jā, tas ir jautājums arī par kvalitāti, par to, lai netiktu pasādāta bagāža. Visiem standartiem vajadzētu būt kaut kam tādam, kas ļauj izvairīties no definēšanas problēmām. Šī ir viena no lielākajām problēmām šajā lidos pakalpojumu sniegšanā. Un tad vēl ir šis sociālais aspekts a, saistībā ar lidos pakalpojumu sniedzējiem. Mums ir bijušas plašas diskusijas par šo jautājumu. Un man pašam ir bijušas a, debates ar Eiropas a, transporta darbinieku asociāciju. Un viņi teica, ka galvenais, galvenā problēma ir šī lielākā, lielāks elastīgums ir un Un, ir, ir, un tāpēc ir svarīgi, lai eh, darbinieki nesā, ne, nezaudētu savas darba vietas. Tāpēc eh, ir noteikti pra, eh, prasība, kā no tā izvairīties, un būs, zinām, noteikumi, kā, mm, kā rīkoties izmaiņu gadījumā. Un trešā lieta saistībā ar zemes pakalpojumu sniegšanu. Uh, Ja jūs uh, uh, lasāt šo dokumentu, tur var redzēt, ka mēs ierosinām uh, paaugstināt uh, pakalpojumu sniedzēju skaitu uh, tikai lielajās uh, lidostās, un viņu skaits ir no diviem līdz trīs, un es varu, varu uzskaitīt, uh, kuras lidostas ir pret uh, šo ierosinājumu. Uh, tad, uh, tas ir mazāk nekā desmit. Un es uh, zinu iemeslus, kāpēc viņi ir pret šo priekšlikumu un kāpēc uh, viņi um, ir pauduši savus bažas ministriem, tāpēc, ka viņas patiesībā kontrolē visus šos lidos pakalpojumus, un, un patiesībā uh, viņas, viņas ir monopolisti, un šis nav arguments. Ja kāds uh, saka, ka uh, tas ir labi pakalpojumu kvalitātei, šajā sakarā, un viņš ir monopolists, tad man par, par to ir um, uh, zināms bažas attiecībā uz trokšņu jautājumu. Jūs uh, minējāt visus jautājumus, kas ir saistīti ar troksni no vienas puses. Protams, ka Eh, mēs saprotam, ka eh, troksnis ir piesārņojuma elements, par kuru ir jācīnās un kur ir jānos, jānosaka konkrēti normatīvi, lai izvarītos no trokšņa piesārņojuma. Un arī tehniskā daļa - aviācija, uh, avio, uh, tad, uh, lidmasīņu ražošana. tad, tad eh, bija A383 eh, pacelšanās kādā lidostā. Un eh, tad, tad ir skaidrs, ka šis A380 ir daudz klusāks par militārajām lidmašīnām. Vajadzētu izvairīties no tā, ka rodas situācija, kad kaut kādu iemeslu dēļ. Kad uh, šie argumenti tiek izmantoti. Tad, un netiek panāts līdzsvars. Tomēr tas, ja kurā gadījumā ir aicinājums pēc eh, līdzsvarotas pieejas, mums vajadzētu samazināt trokšņa līmeni. Bet tajā pašā laikā mēs nevaram iet pārāk eh, tālu, jo svarīgs ir jautājums par eh, konkurenci. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, eh, ja ir lidos tuvajos austrumos, kas vispār neraizējas par trokšņu līmeņiem un strādā 24 stundas diennaktī. Protams, ka tā viņiem ir liela priekšrocība. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad komisāra kungam ir jādodas projām, tāpēc eh, turpināsim ar eh, runātāju sarakstu. Lūdzu, eh, ierobežojiet savu uzstāšanos līdz div minū, divām minūtēm. Tas man ļoti atvieglotu darbu. Sāksim ar Develakas kundzi. Lūdzu, Kristīna, jums ir dots vārds. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau Groša kungs teica, Tātad šeit visvieglākais risinājums būtu veicināt jaunas infrastruktūras uh, attīstīšanu Eiropā. Nu, tas būtu jautājums, kā risināt esošās infrastruktūras uh, uzlabošanu kas attiecās uz uh, šī jautājuma trim aspektiem, piemēram, palīdzības sniegšanā gadījumos, e, ja cilvēki paliek ilgāku laiku lidostā starp lidojumiem. Jāsaka, ka mums bija nepieciešama desmit gadi, lai liberalizētu vispār pakalpojumus eh, lidostās, un es domāju, ka komisijas priekšlikums ir pietiekami līdzsvarots. Kas attiecās uz eh, skaņas ierobežojumiem, arī šeit, es domāju, ir panāks būtisks progress un gribētu norādīt komisijai uz nepieciešamību saglabāt līdzsvarotu un objektīvu pieeju, ņemot vērā dažādu Eiropas Savienības lidostu specifiskos apstākļus. Un šajā gadījumā, es domāju, tieši dalība valstis un vietējās pašvaldības ir tās, kas vislabāk izprot privātā e, sektora vajadzības. Tādēļ es neesmu pārliecināts par komisijas e, līdzlības nepieciešamību šeit. Uh, Tālāk par slotiem vai šīm mm, laikā mm, joslām, kas tiek piešķirtas. Es nezinu, vai mm, mēs esam spējīgi izpildīt tos solījumus, ko devām e, iepriekš nozarei. Tas attiecās arī uz emisiju tirzniecības e, schēmām. Mēs nevaram uh, uzlikt pārāk ierobežojošus pasākumus, jo mums ir jāatcerās, ka šīm aviokompānijām ir jātiek galā arī ar krīzi. Kas attiecās uz vienotās Eiropas transporta telpas izveidošanu, tad šeit mums ir jādomā par to, lai avio uh, līnijām tiktu nodrošināt pēc iespējas vieglāk eh, pieņemami noteikumi. Paldies priekšsēdētāji. Man žēl, ka Kalas kungam nācās doties projām, jo es vēlējos eh, viņam vaicāt, vai viņš ir iedomājies, kā jūtas uh, tie cilvēki, kas reāli ikdienā ir atbildīgi par lidostas darbu. Un ko tas nozīmē vadīt lidostas darbu, ja jūsu rokas ir pilnībā sasaistītas. Te neiet runa tikai par slotu tirgošanu un pārdo, uh, pirkšanu un pārdošanu. Ņemot vērā to, ka notiek infrastruktūras attīstība, es gribētu vaicāt komisāram, kā komisija ir iecerējusi uzlabot situāciju ar esošo infrastruktūru, ņemot vērā to, ka tas rada problēmas sabiedrībai. Tas sasaucas arī ar skaņas piesārņojumu jautājumu. Tālāk par šīm reģionālajām uh, lidostām. Mēs sagatavosim atzinumu šajā jautājumā, bet gribētu zināt, kāds ir komisijas viedoklis par to. Tālāk jautājums par lidostu vadību. Vai lidostu vadība tiks iesaistīta lēmumu pieņemšanā par kvalitātes standartiem lidostās, jo viņi, mm, viņus arī skar krīze, un tādēļ mēs nevaram uh, pieņemt šos lēmumus, neņemot to vērā. es domāju, ka vajadzētu atcerēties uh, to, ka šeit ir ļoti daudz uh, mainīgie lielumi, kas ir jāņem vērā veidojot formulu, uh, kad uh, izstrādājam saistošas noteikums lidostām. Paldies, Lūžiešu kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ko es vēlējos pateikt? Es gribēju paust tādu vispārīgu viedokli par to, ka komisijas priekšlikums būtu labs sākums trīs minēto problēmu risināšanai, bet vēl ir vairākas neatrisinātas lietas, kas attiecās uz eh, šiem slotiem. Vai mēs esam pārliecināti, ka manipulācijas ar eh, šīm, šiem pacelšanās un nolaišanās eh, laikiem uzlabos konkurence. Iespējams, ka ir arī citu instrumenti, ko varētu izmantot daudz labāk, lai veicinātu konkurence. Vai ir tikušas veiktas simulācijas, lai paskatītos, eh, vai tiešām tādā veidā konkurence tiks uzlabota? Tālāk nākamais jautājums. Man šķiet, ka mēs nonāksim pie tā, ka lielās aviokompānijas kļūs par monopoliem, ja mēs palielināsim lidojumu skaitu pakotnē. Un ja mēs fokusēsimies uz lidojumu skaita palielināšanu, tad darīsim to tā, lai netiktu sodītas mazās avio kompānijas. Un kā jums eh, šķiet, eh, vai eh, šī slotu pārdalīšana 85% kontekstā tiks ņemta vērā? Un es gribētu zināt, vai ir tikt veikta situācijas izvērtēšana vai komisijai ir kāda informācija vai dokumenti, ko tu varētu sniegt mums. Kramer kungs divas minūtes lūdzu. Vispirms. Gadu desmitiem, diemžēl Laichtfrīda kungs ir jau aizgājis, esam ar miljardiem atbalstījuši, subsidējuši avio transportu, un tagad brīnamies par šīm negatīvām sekatām. Kāpēc? Kāpēc mēs tik ļoti subsidējam eh, un tad brīnamies, ka tas viss ir tik dārgi? Tādēļ izmaksas nevar būt galvenais. Tādēļ es saku, eh, un arī komisijai eh, saku, ja tikai izmaksa efektivitāte vien mūs interesē, tad Frankfurtē, Berlīnē ir šīs debates. Avio kompānijas negrib divu vai trīs kilometru um, līkumiņu palidot, lai dzīvojamos rajonus aizsargāt un tikai viss šīs nastas noveļ visu laiku uz iedzīvotājiem. Tiešām. E, šeit ir tāda disproporcija, un patiesībā mēs šo visu aviotransportu ļoti dārgi subsidējam. Tāda par minimāliem standartiem lidostās. Kādēļ nav minimālie trokšņa standarti attiecībā uz lidostām un e, lidmašīnām? Uh, Taisnotrādi, komisija vēl tagad arī grib iegūt tiesības, ja Frankfurt pie mainas pieņems lēmumu eh, aizliegt nakts lidojums, eh, aizliegt to Frankfurtei, eh, un tāda būs ko, jau sacensība par to, kura lidosta būs izskaļākā. Es jau pieminēju Zārbrukenu un Cvaibrukenu. Cvaibrukens eh, sacīs, mēs naktī aizlieksim lidot, Zārbrukens sacīs, abēs neaizlieksim, un tad viss eh, lidos uz Zārbrukenu, nu brīnišķīgi, un tas viss būs uz iedzīvotāju rēķi. Eh, ja mēs kā parlaments gribam paši pret sevi nopietni attiekties, mēs nedrīkstam šādu attīstību pieļaut. Tad par pakalpojumi, kas tiek sniegt lidostās. Pēdējais punkts. Vācijas bundestāgā nekad tas nav piedzots iepriekš, ka ne tikai arotbiedrības, bet visu politiskās grupas, skaitā liberāļa FDP, kopā ar arotbiedrībām ir pret šo regulējumu attiecībā uz šim ground handling pakalpojumam. Tas ir nekad nav piedzots. Mēs to nedrīkstam atstāt bez ievērības. Paldies. Vils, konsults, divas minūtes. Paldies jaunais ierosinājums attiecībā uz lidostu pakalpojumiem. Um, ir tā, ka es nesaskatu vairs šeit nekādu līdzsvaru starp uh, biznesa un iedzīvotāju interesēm. Priešlikums nekādu lielāku kvalitātu un efektivitāti nenodrošinās attiecībā uz lidostās sniegtiem pakalpojumiem, Mūsu mērķim ir jābūt, lai tie cilvēki, kas šo darbu veids, būtu pienācīgi apmācīti un saņemt arī pienācīgi samaks par savu darbu ar Vācijas arotbiedrībām un arī Austrijas arotbiedrību pārstāvjiem esam diskutējušos jautājumus. Un diskusijās kļūst ļoti skaidrs, ka kaut gan tagad 7 eiro stundā tikai tiek maksāti Vācijā tiem, kas strādā šajā jomā, un cilvēkiem, kas strādā šajā jomā, ir vēl jāpieņem e, otrs darbs, lai vispār e, e, izdzīvotu un jāsaņem sociāla pakalpojuma, nu tā taču nevar būt. Šī situācija nedrīkst vēl tikt sāsnāt un tādēļ šo priekšlikumu vēl sāsnāt konkurence attiecībā uz lidostā sniegtiem pakalpojumiem uzskat par pilnīgi lieku. Es biju pasākumā Hanoverā, kur um, uzņēma arotbiedrības un Uh, uzņēmuma vadību pārstāvi kopā bija sarīkojuši, tur arī visi politiskie spēki uh, federālās zemes bija pārstāvēt, es biju uzaicināta no Hamburgas, un mēs visi bijām viens prāts par to, ka šis uh, likumdošanas priekšlikums ir absolūti lieks, un tas tikai kaitēs uh, pasažieru drošībai par uh, aizsardzību trokšņa aizsardzība. Kā jau tika pieminēts, Frankfurtē ir kustība, Hamburgā es pate, esmu iedzīvotāja, esmu ļoti apmierināta ar aizliegumu lidot naktīs, jo es domāju, ka šeit arī es likumdošana ir pret iedzīvotāju interesēm un to nevar pieļaut. Mr. Koch, two minutes, please. Koha kungs, divas minūtes. Paldies. Man ir jautājums komisijai, ko es uzdodu arī daudzu uh, e, samulsušu pilsoņu uh, vārdā. Tas attiec uz trokšņu uh, līmeņu samazināšanu. Ierobežojot lidojumu laikus šeit. Um, tātad veselības aizsardzība un patērētāja tiesība aizsardzība tiek atstāta novārtā, uh, ko komisija par to varētu sacīt, lai mēs varētu nomienāt iedzīvotājus. Otrs ir bāžas par Eiropas komisijas pilnvarām nacionālo reģionālu likumdošanu, īpaši arī trokšņa ierobžošanas jomā uh, atcelt. Vai komisija ir kaut ko tādu paredzējusi un vai tiešām tā to gatavojas darīt? Paldies. Thank you, Mr. Higgins, two minutes, please. Higgins, kungs, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Divi komentāri par lidostu pakalpojumiem. Es atbalstu komisijas priekšlikumu, uzskatu, ka tas arī veicinās konkurence. Un viņš izmantoja frāzi par to, ka viņš eh, negrib tikt apgāsts ar kājām gaisā. Tas nozīmē, ka viņš grib ieviest skaidrus, stingrus noteikumus. Es domāju, tas ir īpaši svarīgi, lai tas tiešām tiktu izdarīts. Podmakungs, es gribētu zināt, vai lidost pakalpojumu, tātad vai lidostu E, pakalpojumu izmantošanas e, šajās diskusijās tiks iesaistīts ne tikai avio kompānijas, bet arī lidostas pakalpojums sniedzēju uzņēmumi. Te iet runa ne tikai par tiem, kas e, rūpējas par bagāžu, bet arī tie, kas nodrošina lidmašīnu apstrādi ar īpaši nesasalstošu šķīdumu, jo jām situācija, ka Strasbūrā reiz nebija pieejami šie pakalpojumi, kas radīja Grieķijā uh, milzīgu aizkavēšanos. Un es piekrītu Groškungam, ka apmācībai ir ļoti liela nozīme. Paldies par Danzo kungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāju. Jautājumā par eh, pacelšanās un nolaišanās eh, laikiem. Es piekrītu Groškungam un Devruks kundzei eh, tajā, vai tiešām mēs esam pārliecināti, ka šīs jaunās normas ļaus mums sasniegt komisijas noformulētos mērķus. Vai mēs varam sasniegt to, kas ir iecerēts. Visbeidzot, tātad šī ticniecība, bet mums ir jāpalielina caurskatāmība attiecībā uz pacelšanās un nolaišanās laiku tirgošanu. Tālāk par skaņas piesārņojumu. Komisijas realizētā līdzsvarotā pieeja ir atbalstām, bet mums būtu jāņem vērā arī lidostu specifika. Tādēļ tas būtu jārisina atbilstoši subsidiartāts principiem, tālāk par lidostās sniegtajiem pakalpojumiem. Šeit ir panākts uh, būtisks progress, ir nodrošināta, zinām, uh, liberalizācija, tomēr pakalpojumu kvalitāte ir kritusies. Mums būtu jāraukās, lai visas lidostas būtu atvērtas konkurencei attiecībā uz šiem pakalpojumiem, tajā pat laikā ir jāraugās, lai pakalpojumu kvalitāte no tā neciest. Kā jau Higgins kungs teica, te neiet runa tikai par uh, bagāžas apkalpošanu, bet te ir ļoti plašs uh, pakalpojumu spektrs. Un te ir jādomā arī par personāla apmācību. Un domāju, šī teksta daļa jāpastiprina. Tikāls kungs. Divas minūtes. Paldies, vispirms par trokšņu regulu. Arī man ir radies iespējas, ka šeit nav pietiekoši ņemt vērā subsidiaritātes aspekti. Ja tas būtu noticis, tad varbūt mēs būtu nākuši pie rezultāta, ka šāda regula ir lieka. Esmu nobežies, ja mēs e, tikai pa pasākumiem domājam un nenosakam robežas, cik liels trokšņus ir pieļaujams, tad skartajām personām būs tā, ka viņi troksni konstatēs, attiecīgās iestādes atsauksies uz Eiropas regulu, kurā nemaz nav noteikti e, maksimāli pieļaujamie trokšņi līmeņi, un tad beigās vainīgā būs atkal Eiropas Savienība, ka ir lielāks trokšņs. troksnis. Tā kā šeit subsidiaritāte būtu jāievēro vairāk, es neesmu apmierināts ar to, ka tas nav noticis. Kas attiec uz pakalpojumu, kas sniegta lidostās? man tiešām rodas jautājums, vai mēs neesam mērķi konflikta situācijā, ja mēs no vienas puses vēlamies labākus, kvalitatīvākus, drošākus pakalpojumus panākt, bet no otras puses, manuprāt, šis mērķis ir panākams tikai tad, ja mēs kvalificētāku personālu e, pieņem darbā, arī labāks samaks, labāks apmācības nodrošinām. Realitāte lielās lidostās bieži ir tāda, ka Mm, šāds darbinieks jūs vairs nevarat iegūt. Tur ir milz darbinieku fluktuācija. Mērķis netiek sasniegts. Problēma jau tika norādīta, divas dienas šie cilvēki tiek apmācīti, tas taču nevar būt. Šī pieeja man šķiet problemātiska. Tādēļ var tiešām iedomāties, ka beig beigās būs situācija, kad mēs sacīsim, nu labi, trīs pakalpojumu piedāvātāji, bet tad kvalitātes prasībām ir jābūt tik stingri noteiktām, ka neviens tās eh, nevarēs izpildīt, vai arī tā tas dažreiz varētu būt. Un tad nu gan arī nav efekts. Katrā ziņā uh, Higgins kungs, Ferdānses kungs, daudz citi runāja uh, par uh, to, ka pakalpojumu kvalitāte krītas. Un tas ir tas, ko mēs tiesā, tiešām esam piedzīvojuši pēdējā laikā, kulmināciju sasniedzot uh, um, ziemas laikos, kad uh, Um, Brisele, Londons Heathrows lidostu un arī pārējās citas uh, tiešām piedzīvoja ļoti grūtus laikus. Nu, katrā ziņā mēs noteikti raudzīsimies, lai tik darīts viss, lai šādas situācijas neatkārtojas. Tālāk par šo uh, laiku, pacelšanās laiku tirkošanu un to sekundāru tirkošanu. Uh, Nu, jā, šeit mums ir jāraugās, lai tiktu ievērots noteiktās normas, kas attiecās uz šo īpatsvaru 85-15. Startautiskā vienošanās ir par eh, proporciju 80-20. Varbūt mums nāksies to saglabāt. Tālāk par skaņas piesārņojumu. Es neesmu parasti subsidiaritātes īpašs aizstāvis, bet man šķiet, ka tomēr ir jāņem vērā, kādi ir vietējie apstākļi un kādas ir bijušas vienošanās, un redzēsim, ko referents piedāvās šai ziņā. Man ir jāatzīst, ka Man galvenā rūpe ir lidostas sniegtie pakalpojumi un to kvalitāti, jo, godīgi sakot, pēdējos gados tie ir šokējoši pasliktinājušies. Jo, piemēram, laiks, kas pasažieriem ir jāgaida, lai saņemtu savu bagāžu, tāpat eh, tādas lietas kā gaidīšana, kamēr lidmašīna tiek apstrādāta ar pretapladošanas šķīdumu, tās ir liels problēmas. Baldvin kungs, lūdzu, vārds jums priekšsēdētāja. Cik, il, cik daudz laika man ir? 10 minūtes saka priekšsēdētājs būtu labi, 15 ir maksimums, ko varam jums piešķirt. Tas ir tā, ka uh, vēl, um, vēl sāp uh, iet runa par to, ka, nu jā, atdosīja vēl no mazo pirkstiņu, viņš paņēma visu roku. Es gribētu pateikties eh, gan komisijai, gan savai komandai par to, ka mēs esam pavirzījušies tik būtiski uz priekšu. Mēs uzklausījām uzņēmums, kas darbojas šajā eh, nozarē, tāpat uzklausījām pakalpojumu lietotājus, pakalpojumu sniedzējus, un šķiet mums ir radies visai labs priekšstats par šo priekšlikumu. Uzskatām, ka mūsu piedāvātie risinājumi ir līdzsvaroti un pamatoti. Papildinot eh, Kaulasa kungs sniegtās atbildes, es pieskaršos dažiem jautājumiem, pēc tam īsumā atbildēšu uz runātāju izvirzītiem jautājumiem. Tātad vispirms eh, pār eh, pacelšanās nolaišanās laikiem. Vairāk runātāji teica, ka mums vajadzētu izpētīt situāciju padziļināti. Es gribētu minēt to, ka konsultants Stērs Deivis ar savu komandu veic šo izpēti. Es zinu, protams, ka šis pētījums ir ticis kritizēts, un Huģārkungs, jūs teicāt, lai mēs jūs informētu par visiem informācijas avotiem. Mēs noteikti darīsim to. Nodosim jums arī šī pētījuma rezultātus. Tālāk par eh, šīm, mm, šo laiku 80 vai 85 īpatsvaru izmantošanu. Šis pētījums padziļināti ir izvērtējis situāciju attiecībā uz pacelšanās nolaišanās laikiem, bet avio kompānijām ir jāpierāda, ka tās izmanto tām piešķirtos laikus efektīvi. Jūs citējāt, ko teica Kallasa kungs. Katrā ziņā noteikti vēl būs daudz diskusiju par to. Tālāk par skaņas piesārņojumu jautājumu. Šeit uh, pamatmērķis ir caurskatāmība un labi strukturēts process. Mēs necenšamies ieviest kaut kādus mērķu rādītājus vai sliekšņus, mēs cenšamies uzlabot kvalitāti un lēmumu pieņemšanas procesu caurskatāmību un tā ir lieta, kas visvairāk tikus kritizēta. Tāpat cenšamies atjaunināt esošo likumdošanu, ņemot vērā tehnoloģijas attīstību, lai būtu vieglāk ieviest šo trokšņu piesārņojumu apkrošanas plānu. Un es ceru, ka ir redzams, ka mēs rīkojamies saskaņoti um, starptautiskās civilās aviācijas organizācijas eh, pieejai. Tālāk tie kolēģi, kur nobrīžies, ka komisija cenšas ekspropriēt eh, zinām lomu šeit. Komisija eh, šeit veiks tikai priekšizpēti. Un mēs raudzīsim, lai tiktu ievērotas atbilstošās procedūras, pirms tiks pieņemti lēmumi, un mēs necenšamies uh, pārņemt dalību valstu prerogatīvas lēmumu pieņemšanā. Kādēļ mēs izvēlējāmies regulu nevis direktīvu? Tādēļ, ka mēs ievērojām nekonsekvenci attiecībā uz ierobežojumu piemērošanu Eiropā. Piemēram, dažreiz šie aizliegumi nebūtu mm, neatbilst um, lidojumu drošības nosacījumiem. Bet katrā ziņā mēs neuzstājam to, komisijai būtu jāpieņem šeit galīgie lēmumi attiecībā uz lidostās sniegtajiem pakalpojumiem. Papildinot Kalaskungu teikto, gribētu runāt par kvalitāti. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums uzlabos kvalitātes standartus un tas būs sakojoši iemesli dēļ. Tur, kur nav pietiekams konkurences, Šīs normas uzlabos efektivitāti gan avio kompāniju, gan to klientu interesēs. Tāpat esam paredzējuši specifiskus pasākumus, kas ir saistīti ar atbildību, um, drošības pasākumiem, kā arī vidas aizsardzību. Piemēram, Lielāko lidostu vadībai būs pilnīga atbildība par minimālās kvalitātes standartu noteikšanu attiecībā uz lidostās sniegtiem pakalpojumiem. Tātad tas ir viens no ierosinātajiem pasākumiem, kas varētu uzlabot uh, pakalpojumu kvalitāti pat eh, sliktu laiku apstākļu gadījumā. Tālāk jautājums par apmācību. Mūsu priekšlikumā ir paredzēta obligātā darbinieku apmācība, kas arī ir vēl viens pasākums, lai nodrošinātu augstāku pakalpojumu kvalitāti. Tagad pavisam īsi atbildot uz eh, deputātu uzdotiem jautājumiem. Es sākšu ar jums priekšsēdētāju kungs. Jā, mēs esam nobežījušies pār pakalpojumu kvalitātes krišanos. Jā, es vēl nerunāju par darba apstākļiem. Tas arī tiešām ir jautājums, kas mums rūp. Mēs saglabāsim visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus darba ņēmējiem uh, un ieviesīsim papildus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Piemēram, patreiz veids, eh, kā tiek realizēta judikatūra, paredz to, ka dalībvalstis nevar pieprasīt, lai jaunie operatori pārņemtu iepriekšējo operātu darb, uh, operatoru darbiniekus. Šeit mums ir jārespektē subsidiaritāte, bet mēs gribām ļaut dalībvalstīm noteikt šādu prasību. Mēs gribam ļaut dalībvalstīm, ja tās vēlas izvirzīt šādu prasību, uh, operatoriem. Tas būs noteikti ieguvums tiem, kuriem ir bail zaudēt savu darbu. Tālāk, ik viens, kas sniedz pakalpojumu lidostā, būs, eh, viņam būs pienākums eh, ievērot nacionālo likumdošanu un kolektīvos darba līgumus, paredzot arī obligāto darbinieku apmācību. Tas noteikti ļaus uzlabot darbinieku kvalifikāciju un paaugstināt viņu atalgojumu. Tālāk atbildot citiem runātājiem, Aijalas kundze, viņa diemžēl ir aizgājusi, uzdev jautājumu par to, kādēļ mēs neuzlabojam esošās infrastruktūras sistēmu, un Šefila paziņojumā šis jautājums tiek risināts. Īsā atbilde ir tādēļ, ka tie ir jautājumi, kas jārisina dalību valstīm. Daudz šajā zālē varbūt nepiekritītāti, jo dalību valsts uzstājas savām tiesībām lemt ne tikai par to, vai būvēt jaunu lidostu vai skrēceļu, bet arī brīvību noteikt standārtus kapacitātes mērīšanai. Komisija kopā ar Eirokontrolu strādās pie pētījumu, lai mums būtu labāks priekšstats par to, kas notiek visā Eiropas līmenī. Ajels kundze uzdev arī jautājumu par to, kā lidostu vadība strādās attiecībā uz lidostu pakalpojumu sniedzējiem. Tie ir atrunāti 30. pā... Tas, šis jautājums ir atrunāts 30. pānta pirmajā punktā regulā. Uģies kungs Uz jūsu jautājumu es atbildēju par pacelšanās un nosēšanās laikiem. Kā es teicu, mums ir jāņem vērā arī mazo aviokompāniju intereses un reģionālās lidostas. Mēs neraugāmies tikai uz lielajiem spēlētājiem šeit. Kremerkungs uzdeva vairākus jautājumus. Vispirms par aviokompāniju nozares finansēšanu. Avio kompānijas pašas maksā par savu infrastruktūru. Tā būtu īsa atbilde. Tā viņi arī uzskata. Un arī attiecībā uz citām transporta nozarēm man šķiet, ka tā tas ir. Jūs vajadzētu par minimālajiem skaņas standartiem. Kā es teicu, tad uh, komisija nosaka vispārējās normas, bet šeit mēs uh, cenšamies uh, stabilizēt procesu, kā tas notiek. Kohkungs, jūs vaicājāt arī par skaņas piesārņojumu un teicāt, ka Dažreiz nauda izvirzās eh, priekšplānā attiecībā pret veselību. Kā es teicu, šīs eh, procedūras un kārtība nosaka eh, vietējās struktūras. Un mēs nevaram izveidot sistēmu, kas būtu universāli visiem, un mēs nevaram teikt, ka nacionālā likumdošana um, nav spēkā vai ka to nevar piemērot. Tālāk, Higgins kungs, jūs vaicājāt par to, ka, kā veidojas lidostu pakalpojumu lietotāju komitejas sastāvs. Ceturtā panta pirmajā punktā ir atrunāta kārtība, kādā tiek veidotas šīs komitejas. Galskungs. Es šeit atbildēju uz jūsu jautājumiem. Priekšsēdētājs šķiet, ka es esmu izsmēlis sev atvēlēto laiku, kas tiešām lido laiks pārniem, kad runājam par tik interesantiem jautājumiem. Mēs tiešām esam gatavi turpināt šīs debatas ar jums. Paldies! Maisners kundze. Jā, vissvarīgākais jautājums netika atbildēts. Kādēļ jūs nomainījāt direktīvu pret regulu? Hmm. Vai jūs vēlties, lai atkārto to, jo tik sniegt atbildu šo jautājumu? Nu, es atvainojos, Maisnērs kundze, varbūt es runāju pārāk ātri. Tātad, ko mēs redzējām? par skaņas piesārņojumu. Uh, bija bažas par to, ka normas netiek piemērotas konsekventi, un tas ir mūsu galvenais mērķis, tīpaši attiecībā uz drošību. Mēs ar regulu mēsam centušies panākt, lai viens modelis būtu obligāti saistošs visiem, bet mēs gribam panākt, lai tas, kas tiek apstiprināts Eiropas līmenī, tiktu pienācīgi ieviests. Labi, paldies, kā jau Baldvin kungs teica, tas ir tikai procesa sākums, kolēģi, un es esmu pārliecināts, ka uh, Noteikti vēl būs daudz un garas diskusijas starp grupām. Es tikai gribētu atgādināt, ka tad, kad pirms Baldvīna kungs atnāca šeit, mēs uh, uzklausījām komisāru saistībā ar prāmja katastrofu. Pirms mēs sākam koordinātoru sanāksmi, gribēju teikt, ka Bārbara Hostens šodien ir Viņa ir viena no mūsu sekretariāta. Viņa atstāja mūsu komiteju. Bārbara strādājas kopā ar mums kopš 2006. gada. Iepriekš viņa strādāja komisijā, tā kā viņa ir strādājusi gan ar tumšajiem spēkiem, gan ar gaišajiem spēkiem. Un tagad viņa pievienosies uh, priekšsēdētāja Šulca kabinetam. Paldies, Bārbara, par jūsu paveikto. Bārbara ir viens no tiem cilvēkiem, kur nekad nevar redzēt strādājam bet tad, kad ir jārisina jautājumi, kas ir saistīti ar sanāksmi organizāciju, tad tā bija tieši Barbara, kas to izdarīja. Viņa man ir ļoti daudz palīdzējuši šajos divos pusgados. Paldies jums, Barbara, un novēlam jums visu, visu to labāko arī jaunajā amatā, strādājot ar um, priekšsēdētāju Šulcu. Un Liels paldies un apsveicu jūs! We'll the... Tagad pārējām pie koordinātoru sēdes, tā kā divas minūtes, lai tie cilvēki, kas nepielās koordinātoru sanāksmē, varētu atstāt zāli.